Priekšsēdētājs. Cienījamie kolēģi, ļoti jauka, ka šodien ir klāt prezidents Junkers un premjerministrs Fiko. Mēs šodien parakstīsim mm, deklarāciju par Eiropas Savienības likumdošanas prioritātēm 2017. gadā. Šoreiz mēs pirmo reizi šādu deklarāciju parakstīsim, bet mēs nolēmām, ka tāda ir vajadzīga. Un tādā veidā mēs tiešām parakstīsim dokumentu par mūsu prioritātēm. Mēs vēlamies kopā e, sasniegt labus panākumus nākamajā gadā un attiecīgi parakstīsim deklarāciju, kurā būs mūsu apņemšanās. Un ir vairāki projekti, kurus mēs plānojam paveikt un pabeigt Nebija, protams, viegli vienoties par to, kādas ir mūsu prioritātes, un ļoti labi līdz ar to, ka visi bija gatavi kompromisu. Eiropas parlaments ļoti cīnījās par to, lai e, iekļaut, iekļautu tur arī jautājumus, kas ir saistīti ar darbinieku nosūtīšanu uz citām valstīm un e, nodokļu nemaksāšanas apkarošanu. Un šobrīd tekstā tas ir iekļauts, un mēs cenšamies panākt to, lai būtu labi rezultāti šo jomu risināšanā. Vēlos teikt, ka mūsu um, soļiem uz priekšu, mūsu panākumiem ir jābūt ļoti konkrētiem, tikai, tikai, nevis tikai deklaratīviem. Ir sevišķi, ja mēs runājam par to, ka vēlamies apkarot nodokļu nemaksāšanu, jo mūsu iedzīvotājus tas skar tieši. Vēlos mazliet arī paskaidro dažas lietas par deklarāciju. Šādas deklarācijas parakstīšana nenozīmē, ka mēs atsakāmies no savām tiesībām uz uh, likumdošanas uh, procesā, likumdošanas pr uh, procedūru, vai arī, ka mēs demokrātisko kontroli kādā veidā mazinām. Tas nenozīmē to, ka darbs pie citiem dokumentiem un plā, plāniem un projektiem, kas nav iekļauti šajā dokumentā, ka šis darbs tagad beigtos. Nē, tā tas nav. Šis darbs noteikti turpināsos. Nu, turpināsies. Ir svarīgi turpināt to darbu par normatīvajiem aktiem, kas jau ir uzsākta. Un tāpēc arī attiecīgi mēs strādāsim pie tā, lai tiktu pareizi īstenotas likumdošanas normas, kas jau ir pieņemtas. Mūsu mērķis, protams, ir labāka likumdošana, un tas nozīmē, ka arī likumdošanas procesam jābūt caurskatāmam un kvalitatīvākam. Tas ir būtisks arī šajā deklarācijā. Mūsu mērķis tiešām panākt konkrētus rezultātus un mēs centāmies šeit iekļaut to, ko mēs realistiski varam paveikt šajā laikā. Un tas ir tas, ko mūsu iedzīvotāji arī gaida. Viņi gaida konkrēts rezultātus. Tāpēc arī centīsimies strādāt mūsu iedzīvotāju labā. Tieši tādēļ trīs priekšsēdētāji, trīs institūciju vadītāji, mūsu kolēģis Fico, kolēģis Junkers un es, mēs parakstam šo deklarāciju, lai jūs varētu zināt, ko mēs esam apņēmušies paveikt. Mēs esam vienojušies par darba kārtību, ko visas trīs institūcijas var atbalstīt un uzskatīt par prioritārām. Un šādā veidā mēs būsim paspēruši svarīgu soli uz priekšu, lā, uh, lai mums būtu kopīgas prioritātes, ko pieņem arī padome. Un mēs ceram, ka šī deklarācija darbosies un būs ļoti efektīva. Mēs kā parlaments Tālamies, lai uh, lojāla sadarbība starp trīs institūcijām, padomi, parlamentu un komisiju, lai šī sadarbība būtu uh, konstruktīva un arī nākamās prezidentūras Malta un uh, Igaunija, lai šīs prezidentūras turpmākajos mēnešos uh, darbotos ļoti veiksmīgi un saliedēti. Esam ļoti uh, ļoti pagodināti ar to, ka daudzi ir klāti, cevišķi tie kolēģi, kuri mēnešiem ilgi ir diskutējuši par to, cik svarīga ir šāda kopīga deklarācija. Un tāpēc vēlos um, pateikties visiem, kas ir klāt, un visiem, kas nav klāt, novēlēt to labāko. Paldies! Tas vēl tāds ir tie prezidents. Un tagad lūdzu padomas priekšsēdētājs Fico kungs.